Pēc septembra plenārsēdes pārtraukuma saskaņā ar 78. reglamentu pantu es gribētu norādīt, ka Eiropas ilgspējīgas attīstības fonda regula ir parakstīta, to parakstīja es un padoms priekšādātājs, un attiecīgā tiesību aktu nosaukums tiks publicēts šīs sanāksmes protokolā.